Vācijā, tātad Briselē. Godāmie kolēģi, līdz ar to mēs varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, un tas ir uh, jautājums komisijai par aviācijas drošību un par avio pārvadātāju melno sarakstu. Pirmais, pirmā uzdos uh, jautājumu, jautājumu sagatavotāja Tikā kundze. Lūdzu, dod viņai vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Nedaudz būs jāpagaida. Paldies, eh, komisāra Piebalgs jautājumu iesniedza Simpson kungs transporta un turismu komitejas vārdā, tātad par ES melnā saraksta regulas efektivitāti. Šo te sarakstu izveidoja 2006. gadā, lai iekļautu tās avio sabiedrības, kas neievēro starptautiskos noteikumus. Šo te e, sarakstu izveidoja, lai nodrošinātu starptautisko drošības standārtu ievēr, ievērošanu un atbildot uz uh, vairākām avio katastrofām 4, 2004. un 2005. gadā. Mēs redzam, ka šis saraksts ir efektīvs un noderīgs rīks, lai veicinātu drošības standartu ievērošanu un aizstāvētu Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Kā mēs varam pašlaik izmantot šo rīku, Eh, nākotnes projektiem. Tas ir jautājums, ko mēs pašlaik uzdodam. Tātad, kā mēs varam paplašināt savu pilsoņu aizsardzību un uzlabotu globālā vēcīs drošību. Melnājā sarakstā tiek norādīts ne tikai, kur ir drošības riski, bet arī uh, nodrošina to, ka šo informāciju efektīvi nodod Eiropas Savienības pilsoņiem. Tātad, kā mēs varam nodrošināt, ka Eiropas Savienības pilsoņi, kas lido ārpus Eiropas Savienības, eh, ka šie te cilvēki ir informēti par to, ka melnajā sarakstā iekļautās aviolīnijas joprojām operē, ja licence ir atsaukta un ja šī aviolīni, eh, avio līnija nav iekļauta melnajā sarakstā, kā mēs varam nodot informāciju par to pasažieriem. Mēs redzam, cik efektīvs ir bijis apvienotais Eiropas Savienības melnais saraksts, kas sastāv no nacionālajiem sarakstiem. Tomēr melnais saraksts ir tikai tik labs, cik labi ir pieeja šim sarakstam. Tātad, kā mēs varam izmantot šo te informāciju, kas ir melnā saraksta pamatā, lai uh, uzlabotu pieju eh, uzticamai informācijai. Tātad mums ir jāpastiprina ne tikai pārbaudas Eiropas Savienības valstīs, bet arī jānodrošina efektīvāka informācijas saņemšana no citām valstīm. Mums ir jāizveido standartizēta un harmonizēta pārbaužu un ziņošanas sistēma Runājot par datiem, kas ir saņemts, saņemti no trešajām valstīm, vai komisija jau ir domājusi par efektīvu informācijas apmaiņas sistēmu izveidošanu starptautiskā arēnā un varbūt pasaules vēlnā saraksta uh, izveidošanu, par ko jau ir domāts iepriekš? Jānorāda arī uz to, ka šis saraksts ir efektīvs rīks, uh, lai veicinātu to, ka aviolīnijas ievēro starptautiskos standartus. Bet kā mēs varam tā efektīvāk strādāt, lai uzlabotu globālo aviācijas drošību? Vai komisija šeit vēlas atbalstīt nacionālās drošības, aviācijas drošības iestādes, lai uh, nodrošinātu uh, aviācijas drošības auditu darbību un uzlabotu to darbības kapacitāti. Uh, Protams, ka ir svarīgi nodrošināt efektīvas informācijas apmaiņas kanālus ar sabiedrību, bet ilgtermiņā mums arī ir jānodrošina, ka tiek piemēroti starptautiskie aviācijas drosības standarti visā pasaulē. Tas būs tas efektīvākais veids, kā uzlabot drošību visiem pasažieriem. Transporta un turisma komiteja uh, strādās nākotnē kopā ar komisiju, lai vēl vairāk uzlabotu Eiropas melno sarakstu. Paldies! Vērts komisāram piebāgām komisijas vārdā. Paldies, gribu pateikties Tikau kundzei par ļoti pozitīvo vērtējumu par komisijas pieeju šim melniem sarakstam. Komisija ir pārliecināta, ka uh, esošie pasākumi jau nodrošina ļoti augstu informātības līmeni un nodrošina sabiedrības eh, tiesības eh, eh, iegūt informāciju par lidojumiem trešajās valstīs. Šo aizliegto pārvadātāju saraksts ir nodots sabiedrībai, to var aplūkot internetā un uh, Komisija ļoti cieši sadarbojas ar eh, Eiropas Savienības un starptautiskām ceļojuma aģentūrām, un eh, šis saraksts visu laiku tiek aktualizēts, un tas savukārt ļauj palīdzēt pasažieriem. Nacionālās civilās aviācijas eh, drošības iestādes dalību valstīs un lidostās tām ir pienākums pasažierus informēt par šo Eiropas Savienības sarakstu gan uh, to mājaslapās un atbilstošos gadījumos arī lidostu uh, telpās. Šis saraksts dod in, labu informāciju tiem cilvēkiem, kas paredz ceļot ārpus Eiropas Savienības, lai šīs personas varētu izvairīties no ceļošanas ar konkrētiem pārvadātājiem. Uh, šis uh, saraksts uh, ir izstrādāts Eiropas Savienībā, un uh, tieši tāpēc pasažieriem ir tiesības zināt katra gaisa pārvadātāja un lidmašīnas uh, identitāti. Un atbilstoši ceļojuma aģentūrām un ceļojuma rezervētājiem ir pienākums informēt pasažierus par attiecīgo pārvadātāju, kas uh, veiks uh, paredzētos pārlidojumus. Pasažierim ir jāsņem informācija par uh, pārvadātāja izmaiņām vai nu uh, reģistrējoties lidojumam, vai arī vēlākais pie iekāpšanas. Šī informācija un izmaiņas dod iespējas uh, pasažierim nomainīt savu rezervāciju, ja izmaiņu rezultātā pārvadājumu veids uh, kāds no šiem aizliegtiem pārvadātājiem. Ir arī vēl citi informācijas avoti, kas tiek izmantota, lai novērtētu pārvadātāju atbilstību starptautiskiem drošības standartiem. Tātad tiek veikti drošības auditi, ko veic Starptautiskā civila aviācijas organizācija, informāciju sniedz kompetentās iestādes trešajās valstīs, tāpat uh, arī Eiropas aviācijas drošības aģentūra sniedz informāciju pēc uh, savām uh, pārbaudēm un inspekcijām Eiropas Savienībā. Un tāpat informācija tiek iegūta arī tehniskās misijās ārpus Eiropas Savienības. Eh, tiek pārbaudīti gaisa pārvadātāji un lidmašīnas Eiropas Savienības uh, lidostās, tiek izvērtētas uh, ārvalstu lidmašīnu drošības uh, atbilstības prasības. Un tāpat tiek vākt arī informācija no dažādiem nelaimes gadījumiem vai incidentiem. Tātad tas viss tiek apkopots attiecīgos ziņojumos. Gribētu arī pieminēt, ka Eiropas komisijai šobrīd nav visaptvarošs saraksts to valstu saraksts, kurām ir līdzīga e, tiesību akti, bet, piemēram, Koreja, Bahreina un e, Saudarābijas karaliste e, pielieto e, līdzīgus aizliegumus, kāda ir Eiropas Savienībā. Priekšsēdētā, es tiešām apstiprinu, ka komisija ir gatava sadarboties ar e, parlamentu, lai e, stiprinātu šo e, sarakstu, bet, e, lai mēs nodrošinātu savu pasažieru drošību vēl tālāk. Lielas paldies komisāram. Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Un uh, pirmā ir Deveirakas kundze. Viņai ir uh, div, tiek dotas min, divas minūtes. Viņa runās tautas partijas grupas vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Merci, Madame la Présidente. Ayant été le rapporteur. Es pirms pieciem gadiem uh, biju referents šajā jautājumā, un ir prieks redzēt, ka izveidēts, izveidot funkcionējošs mehānisms un uh, ka darbs ir rezultatīvs. Uh, komisijas darbs par šī melnā saraksta regulu šķiet ļoti visaptverošs, un tas rāda ļoti tāds derīgs pārdoms. Es atbalstu starptautiskā melnā saraksta ideju, lai tas tiktu uzturēts. Tomēr man ir daži jautājumi komisijai. Sākumā gribētu zināt, kā tiek eh, nodrošināts aizsardzības tiesības, jo, ja, piemēram, tiek aizliegta nevis viena kompānija, bet vairākas, vai visas šīs aizliegtās kompānijas eh, tiek eh, auditētas, kā tas tiek noteikts, un šajā kontekstā kā būtu iespējams, kā zināmi avio pārvadātāji tomēr izvairās un nav iekļaut šajā melnajā sarakstā. Vēl viens jautājums, kas man šķiet ļoti svarīgs, ir šī uh, lidmašīna apsekošana un pārbauda. Vai tiek uh, pārbaudītas visas lidmašīnas vienai konkrētai uh, avio kompānijai, kur ir šajā melnajā sarakstā? Tā tad, vai tiek pārbaudīts, vai šīs lidmašīnas netiek pārģistrētas un nelido atkal zem kaut kāda cita vārda, un vai dalība valsts uh, Uh, piefiksēt tās valstis, kuras šādā veidā pāreģistrē lidmašīnas, lai tās izņemtu it kā no melnā saraksta. Vai komisijai in, ir, ir informācija par to, ka, ja gadījumā valsts vai aviolīnija ir šajā melnajā sarakstā, tad kādā veidā tiek piedāvāts alternatīvas ceļotājiem? Un noslēgumā man ir viens jautājums par konkrētu gadījumu. Vairāki deputāti ir saņēmuši uh, ziņu uh, par eh, konkrētu gadījumu Indonēzijā, kur eh, visi pārvadātāji ir aizliegti un eh, komisija tiek lūgti iejaukties. Es domāju, ka komerc intereses nedrīkst apdraudēt pasažieru drošību. Un es gribu zināt, kāda ir situācija šajā valstī. Jau vairākus gadus pārvadātāji un Indonēzija ir melnajā sarakstā. Indonēzija ir centusies nodrošināt tomēr šos trūkums lido, lidotā drošībā. Nākamais runātājs Elka Drāvī, kungs, viņš ir sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Un es paldies priekšsēdētāji, godamie kolēģi. Ir nedaudz seriāli, ka mums šobrīd notiek debats par melniem sarakstiem tādā laikā, kad visa Eiropas Savienības aviācija ir vienā lielā haosā, bet es saprotu, ka mums rīt vēl būs iespēja steidzamā kārtā debatēt par aktuāliem jautājumiem. Tātad melnais saraksts ir ārkārtīgi svarīga tēma, un uh, varētu teikt, ka darbība ir bijusi veiksmīga šajā jomā. Uh, jau lielā mērā pateicoties uh, Devira kundzei, jo viņa pirms vairākiem gadiem strādāja pie šī jautājuma. Tā tad rīcība ir bijusi pozitīva, bet mums vajag to visu stiprināt. Mums ir jāmācās uh, no jau uh, notikušā, no izdarītā. Domāju, ka mums jāspēr viens solis tālāk. It īpaši runājot par saziņu ar pasažieriem. Uh, Tik tiešām pasažieriem ir jābūt informētiem. Ja viņi rezervē ceļojumu, um, izmantojot lidmašīnu, un ja to dara ceļojuma aģentūra, un ja izrādās, ka uh, šā, šī lidmašīna pārvadātājs ir melnajā sarakstā. Bet uh, nevienmēr pasažieris pats izlēma, kādu avio pārvadātāju viņš izlems, uh, izmantos vietējos pārlidojumos. Varbūt, ka jau būtu jāprasa, lai Eh, ceļojuma aģentūra identificētu, kurām avio kompānijām valsts ietvaros ir lidmašīnas, kas nav drošas, un attiecīgi, lai tiktu informēti pa, uh, klienti. Vēl viens aspekts šajā jautājumā. Protams, saistīts ar to, ka uh, nevajadzētu pārspīlēt ar uh, kompāniju un uh, lidmašīnu iekļaušana melnajā sarakstā. Īpaši runājot par nabadzīgām valstīm, kuras uh, cenšas nodrošināt attīstību. Varbūt, ka vajadzētu drīzāk sniegt uh, zināšanas un palīdzību no Eiropas Savienības puses, uh, lai nodrošinātu, ka šīm valstīm ir atbilstoša kapacitāte risināt esošās problēmas. Viena lieta, ko minēja arī Deviraks kundze, ir jautājums par cilvēku maldināšanu. Ir daudz dažādas informācijas Mēs eh, dzirdam, ka valstis tiek iekļautas eh, šajā melnajā sarakstā, tāpat mums arī ir eh, konkrēti piemēri par to, kā zināms tiesību aktu daļas tiek apietas, bet domāju, ka mums vajadzētu virzīt tālāk šo ideju par visas pasaules mēroga melno sarakstu. Un gribu uzdot jautājumu, kādas pasākums jūs esat veikuši starptautiskās civilās aviācijas organizācijas ietvaros, lai strādātu kopā ar citām valstīm šādu sarakstu izstrādātu? Vārds mēsneris kundzei, kas runās Aldi grupas vārdā, trīs minūtes. Vēl paldies priekšsēdētāji. Pašlaik uh, debesis ir klusas, uh, lidmašīnas debesīs neparādās, tas jau tika pieminēts, un um, mēs uh, gribam arī nā, rītdien par to runāt, kā tad mēs uh, varētu nodrošināt palīdzību cilvēkiem, kas no tā cietuši. Ir jāatcerās, ka uh, arī citas nozares saskaras ar uh, dažādām problēmām. Šeit nav runa par drošību, te ir runa par uh, avio pasažieru drošību. Te ir runa par Eiropas Savienības pilsoņiem, par viņu dzīvībām. Es domāju, ka mums ir jānodrošina, lai eh, patērētāji varētu brīvi izlemt, kuras aviolīnijas tie vēlas izmantot un kuras nē. Un eh, tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai šie pasažieri saņemtu vajadzīgo informāciju. Mēs jau dzirdējām, ka 2006. gadā eh, jau tika sagatavoti šādi melnie saraksti, un principā cilvēkiem uh, vajadzētu būt informētiem par šiem avioliņiem, kas ir iekļautas manajā sarakstā. Kad Rāvīkungs jau runāja, ka varbūt šajā sistēmā jau ir trūkumi, vai tiešām mēs varam saņemt visu informāciju, kas mums ir vajadzīga. Protams, ka mēs visi vēlamies drošību, mēs vēlamies, lai pasažieri, kas lido Eiropas Savienībā, arī droši nonāktu savā galamērķī. Nākamais mums ir jānodrošina, lai cilvēki arī skaidri zinātu, ka avio kompānijas ir drošas arī finansiālā ziņā. Ir jāskatās, lai šīs uh, aviolīnijas ir drošas ne tikai fiziskā ziņā, ka tās ir spējīgas transportēt pasažierus, bet arī, lai tās ir finansiāli spējīgas, ilgspējīgi uzturēties šajā avio pārvadātāja pasaulē, lai tās darbotos pietiekami ilgi. Uh, Es domāju, ka līdz šim neviena no Eiropas Savienības aviolīnijām ir šajā melnajā sarakstā. Taču bija kādi Eiropas pilsoņi, kas eh, rezervēja lidojumus ar Baska Europe aviolīniju, kas bija šajā melnajā sarakstā. Līdz ar to viņi izmantoja šīs aviolīnijas piedāvātos pakalpojumus, īsnībā nemaz nezinot, ka šī aviolīnija ir melnajā sarakstā. Uh, Komisija apgalvoja, ka šī informācija ir pieejama un ka tā ir publiskota, taču šeit nav runa par publiskošanu. Vai tiešām mēs varam nodrošināt, ka pasažieri patiešām saņem informāciju par uh, aviolīnijām? Es domāju, ka tad vispārējā veidā mēs būtu arī atbildējuši uz šīm debatēm. Nākamais teiksies Lichtenbergers kundze zaļo grupas vārdā. Liels paldies, komisāri kungs! Parlaments ir uh, izrādījis ļoti daudz iniciatīvas, lai izveidotu šādus melnos sarakstus. Tāpat arī parlaments ir iestājies par to, lai šie saraksti tiktu veidoti atbildīgi, tā lai tie nodrošinātu augstu drošības līmeni Eiropas Savienības pilsoņiem. Taču mums ir jānoskaidro, vai pašreizējā situācijā mums ir pietiekami izdevies sasniegt savus mērķus. Pirmais jautājums, ko es vēlētos uzdot - informācija internetā esot pieejama. Jā, bet eh, nevienmēr to ir vienkārši saņemt par attiecīgiem avio pārvadātājiem. Esmu pat mēģinājis to darīt, un nevienmēr šī informācija ir viegli atrodama. Piemēram, ja runā par saliktiem lidojumiem, kas sastāv no vairākiem posmiem. Ja šis starppunkts ir kādā trešajā valstī, tad rodas problēmas. Uh, Da, gibt es ja, da hat es ja große Kāda ir situācija attiecībā uz vet leasing? Daudz izskatīja, ka te, te varētu rasties problēmas, jo tādējādi varētu izmantot nevisai drošu savie pārvadātājus. Trešais punkts. Vai šie melnā saraksta noteikumi ir radījuši profilaktisku ietekmi attiecībā uz aviolīnijām arī ārpus Eiropas Savienības. Un eh, kā funkcionē šīs selektīvās atļaujas attiecībā uz eh, konkrētām lidmašīnām, pie, kas piedara konkrētai av aviokompānijai, kuras tad var lidot Eiropas Savienībā. Liels paldies! Tagad vārds Čārņecka kungam Eiropas konservatīvo un reformistu vārdā. Paldies, uh, priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie deputāti. Es ceru, bet, protams, neesmu pavisam drošs, ka uh, Islandes uh, vulkānu radītās sekas gal galā būs jāsadz no Eiropas Savienības uh, pilsoņu pasažieru kabatām. Ir eh, ļoti daudz pasažieru, kas eh, šobrīd ir eh, izkaisīti dažādās pasaules vietās, un bieži vien viņi varēs, un bieži vien viņiem jāsadz augstākas biļešu izmaksas. Nākotnē iespējams būs jāmaksā daudz dārgāk par biļetēm. Tā tad jādomā visā visumā, cik būtisks, cik ietekmīgs ir šis jautājums. Es šeit parlamentā jau esmu runājis par šo konkrēto jautājumu un arī iepriekšējā sasaukumā un jautājums tiešām ir ārkārtīgi svarīgs. Kāds poļu žurnālists man nesen uzdeva jautājumu. Viņš prasīja, ko jūs darat Eiropas parlamentā? Vai vienkārši nodarbojaties ar šādām triviālām lietiņām? Es domāju, ka jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Drošības jautājums ir izšķiroši svarīgs, tas ir fundamentāli rakstura jautājums. Tas uh, ir uh, patērētāju, nodokļu maksātāju un visu Eiropas Savienības balsotāju interesēs. Domāju, ka pavisam lēnām masu informācijas līdzekļi sāk saprast mūsu darbu, ka mēs tik tiešām risinam ļoti būtiskus jautājumus. Mēs zinām, kas ir melnais saraksts, kāds tas ir Eiropas Savienības ietvaros, bet uh, galīgi nav skaidrs, kas ir iekļauts melnajā sarakstā ārpus Eiropas Savienības, un tas, man liekas, ir nedaudz tā šizofrēniski. Mēs nevaram pieļaut, ka pasažieriem ir jāmaksā par drošību. To būtu jādara valdībām. Paldies. Tagad eh, izteiksies pārējie runātāji. Pirmais eh, būs Groša kungs, divas minūtes. Lielas paldies, eh, priekšēdētāji, komisāra kungs. Melnēs saraksts ir tāds interesants sasniegums, ko ir panācis Eiropas parlaments. Galvenokārt varētu pateikties Deveirakas kundzei iepriekšējā sasaukumā. Uh, Melnais saraksts attiecas uz valstīm, aviopārvadātājiem vai konkrētām lidmašīnām. Es domāju, ka mums eh, noteikti palīdzētu, ja komisija atbildētu nedaudz precīzāk, vai šeit ir runa tikai par valstīm vai arī par konkrētām konkrētiem aviopārvadātājiem un kāda tad tieši ir procedūra attiecībā uz konkrētiem lidaparātiem. Pirms eh, dažiem gadiem debatēs tika skaidrots, ka uh, komisija arī turpmāk savos eh, paziņojumos pieskarsies šīm procedūrām un informēs parlamentu. Taču mēs eh, neesam saņēmuši informāciju par eh, tādiem avio pārvadātājiem, kas vienkārši nomaina savu nosaukumu pēc tam, kad tie ir iekļauši melnajā sarakstā. Bieži vien lēmumi tiek pieņemti pēdējā brīdī un līdz ar to uh, eh, trūks caurredzamības. Komisāra kungs, man eh, ļoti nozīmīgs punkts ir arī informācija. Šķiet, ka uh, visas politiskās grupas ir vienojušās, ka pilsoņiem un pasažieriem ir tiesības un līdz ar to vajadzētu nodrošināt, lai avio pārvadātāji tiktu informēti par melnajiem sarakstiem, tā lai pasažieri zinātu par to, kādi, kādas, kādi avio pārvadātāji ir melnajos sarakstos. Līdz ar to vajadzētu nodrošināt arī, lai ceļojuma aģentūras attiecīgi rīkotos. Ja ir runa par rezervācijas mainīšanu, tad šīm ceļojuma aģentūrām vajadzētu zināt, ar kurām ar kuriem avio pārvadātājiem nevajadzētu sastrādāties. Es domāju, ka ir jāuzlabo drošības situācija. Uh, Līdz ar to eh, mums vajadzētu domāt ne tikai par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības pasažieriem, bet vajadzētu šos melnos sarakstus attiecināt arī uz citām valstīm visā, visā pasaulē. Hols, divas minūtes. Holskundze, lūdzu, priekšsēdētāji, es gribēju uzdot jautājumu, kas ir tieši saistīts ar aviācijas drošību un uh, ar to, kā padarīt melno sarakstu pēc iespējas efektīvāk. 2008. gada decembrī padomu pieņēma Eiropas uh, Savienības uh, noteikumus par ieroču transportēšanu. Tas attiecas uz militāro tehnoloģiju un iekārtu transportu vai importu no Eiropas Savienības, bet ir skaidrs, ka ne visas šādu ieroču eksportētājas izpilda šos te noteikumus, kad piegādā ieročus konflikta zonām. Bet viens pasākums ir bijis ārkārtīgi efektīvs attiecībā uz nelegālu ieroču transportēšanu. Tas ir tieši Eiropas Savienības melnais saraksts. 2008. gadā veikts pētījums liecināja, ka tie avio, tās avio saviedrības, kas ir ievē, iek, kas piedalās šāda veida kontrabandā, ir arī tās avio saviedrības, kas ir melnajā sarakstā. Uh, Tātad šeit mēs runājam ne tikai par drošības faktoru, bet arī par uh, to kravu, ko šādas uh, aviolīnijas pārvadā. Tātad noteikums, kas aizsargā Eiropas pilsoņu drošību, palīdz aizsargāt arī citu valstu iedzīvotājus no konfliktu sekām, ierobežojot ieroču kontrabandu. Tāpēc es lūdzu piebalgas komisāram Piebalgam, lai viņš palīdzētu nodrošināt to, ka melnais saraksts tiek piemērots efektīvi un sistemātiski. Paldies! Paldies, Ziobraukungs, kas bija paredzēts, ka nākamais runātājs nav klāt, līdz ar to dodu vārdu Marinesku kungam. Divas minūtes. Paldies, priekšādētāji! Melnē sarakstā avio pārvadātājiem ir eh, ļoti labs pasākums, lai pasargātu pasažierus Eiropas Savienībā. Šim melnajam sarakstam būtu jābūt ļoti labi pieejamam. Mm, to vajadzētu publiskot gan komisijai, gan arī dalību valstīm, gan arī ceļojuma aģentūrām. Protams, ka viss ir atkarīgs no labās gribas, no ceļojuma aģentūru labās gribas. Taču no otras puses būtu vajadzīgs risinājums. Piemēram, ja ir runa par vienu vienīgu iespējamu lidojumu savienojumu, lai nokļūtu konkrētā galamērķī. Liela daļa uzņēmumu, kas atrodas šajā melnajā sarakstā, bieži vien lido uz trešajām valstīm, kas ir mazāk attīstītas. Tās atrodas vai no Āfrikā vai Centrālā Āzijā. Līdz ar to ir radies leģitīms jautājums, cik tālu mēs varam nodrošināt normālu konkurenci starp avio pārvadātājiem Eiropā, Amerikā un tuvajos austrumos. Situācija jaunatīstības valstīs taču ir savādāka nekā šeit. Kādā veidā Eiropas Savienība varēs nodrošināt uh, godīgu sadalījumu, licenču sadalījumu visā pasaulē? Kā komisija varētu to atbalstīt, jo tas nodrošinātu arī labāku attīstību šajās valstīs. Līdz ar to varam pievērsties eh, brīvā mikrofona procedūrai un dodu vārdu Laichtfrīda kungam. Viena minūte. Lielas paldies priekšsēdētāji. Man būtu tāda vispārēja piezīme un tad pāris jautājumi. Es nezinu, cik man laika atliks. Tad, tad vispārējais komentārs. Manuprāt, tas ir visnotaļ dīvaini, ka pašreizējā situācijā Mēs kā sociāla demokrātu politiskā grupa darbojamies pie trīs aviācijas ziņojumiem, taču mums ir piešķirtas tikai deviņas minūtes laika, lai uzstātos plenārsēdē. Šajā plenārsesijā mums ir nedaudz vairāk laika, un es domāju, ka mums vajadzētu nedaudz vairāk mm, izmantot reālas diskusijas, nevis tikai šādas mākslīgas uzstāšanās. Uh, Kas notiks ar šiem co-shared flights, ar lidojumiem, kas eh, sākas Eiropas Savienībā, un pēc tam tajā sāk piedalīties arī kāda cits avio pārvadātājs, kas atrodas melnajā sarakstā? Kas notiks ar pasažieriem, kuri taču ir jāinformē? Bieži vien šie pasažieri uh, grib doties šajā lidojumā, bet tajā pašā laikā viņiem ir jānodrošina informācija. Man patiešām gribētos saņemt atbildi uz šo jautājumu. Nākamais runātājs Obermajer kungs. Tā kā mēs runājam par aviācijas drošību, es gribētu runāt arī par Eiropas aģentūru gaisa drošībai. Mēs, mums drīz vajadzēs par to balsot. Es vēlētos tāpēc pieminēt arī kādas citas problēmas. Gaisa sportisti Austrijā bieži vien saskaras ar problēmām jo tiek noteikti noteikumi šim sportam, bet tie bieži vien ir publiskoti tikai angļu valodā. Šis temats ir visnotaļ sarežģīts un bieži vien sportistiem ir grūti saprast šos noteikumus, kas nav pieejami viņu dzimtajā valodā. Es uzskatu, ka šie noteikumi būtu jānodrošina attiecīgo sportistu dzimtajā valodā, un mums vajadzētu uh, paredzēt eh, šādus noteikumus gan franču, gan vācu eh, sportistiem, tā lai viņi varētu saprast šos noteikumus, jo šeit ir runa par eh, viņu dzīvībām, par ļoti nopietniem jautājumiem. Lielas paldies! Nākamā runātāja tika Aukundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Manais saraksts, kas tika aktualizēts 2010. gada 30. martā, ietver ļoti daudz avio pārvadātājs no 17 eh, valstīm. Eiropas Savienībai ir jāpaukstina sava tehniskā kapacitāte, tā lai civilās aviācijas normas varētu ievērot, tā lai Eiropas Savienībā varētu lidot eh, tikai tādi avio pārvadātāji, kas ievēro starptautiskās normas. Mums ir vienlaicīgi jāpalīdz arī trešajām valstīm, lai tās varētu paaugstināt savus aviācijas standartus. Uh, Atbildīgās atbildīgajām institūcijām visās valstīs vajadzētu paaugstināt savu kapacitāti tā, lai avio pārvadātājs saņem licenci tikai tad, kad tie ir patiešām nopelnījuši šādu licenci. Analīzē par trešajām valstīm vajadzētu iekļaut arī um, datus par to, kas notiek uz zemes. Vajadzētu iekļaut datus arī par negadījumiem kādi ir bijuši konkrētajiem avio pārvadātājiem. Uzņēmējiem vajadzētu arī parādīt, kāda ir viņu infrastruktūra. Šo informāciju vajadzētu publiskot, to vajadzētu nodot pasažieriem, pērkot biļeti. Paldies, tagad dodu vārdu atbildēju komisāram Pievāgam. Es gribēju pateikties par jautājumiem un un tas norāda uz to, ka parlaments atbalsta melno sarakstu Es apsolu, ka, me uz, ka mēs uzlabosim komunikāciju ar parlamentu par šo jautājumu. Es arī apsolu, ka mēs e, uzrakstīsim rakstiskas atbildes visiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Jo ir skaidrs, ka es nespēšu atbildēt uz visiem jautājumiem pusotrā minūtei. Ja es uz kādu uh, jautājumu neatbildēšu, tas tikai nozīmē, ka man vienkārši pietrūka laika. Tātad pirmkārt lunājot par starptautisko sarakstu. Komisija pašlaik strādā pie tā, lai uzlabotu starptautisko sadarbību ar trešajām valstīm un veicinātu šo valstu dalību drošības izvērtējumā. To mēs darām arī e, izmantojot tehniskās palīdzības projekts, lai nodrošinātu pasaules standartu ievērošanu. Mēs strādājam kopā arī ar SCAO. Mēs esam piedarījušies uh, marta beigās augsta līmeņa drošības konferencē un pašlaik arī diskutējam par e, sadarbības memoranda parakstīšanu, jo mums ir nepieciešama globāla pieeja šai problēmai. Bet mums arī ir jādomā par to, kā mūsu melnais saraksts ietekmē citas valstis. Šeit, piemēram, Indonēzijas piemērs. Indonēzija ir pielikusi lielas pūles, lai modernizētu savu aviācijas sistēmu, gan likumdošanu, gan arī iestāžu darbību, arī certifikācijas procedūru un arī aviosabiedrību uzraudzību. Indonēzija pašlaik ir parādījusi, ka tā ir būtisku uzlabojumu panākusi attiecībā uz avio sabiedrībām. Tātad, piemēram, ja Mandela premjeru un citas. Tas ir panākts ar komisijas atbalstu un arī ar avio industrijas un dalību valstu atbalstu. Tas ir tāds process, kas prasa adekvātu resursu ieguldīšanu, uh, Komisija cieši sadarbojas ar attiecīgām izstādēm šajās valstīs un arī attiecīgām aviosabiedrībām, lai nodrīš, nodrošinātu pozitīvu dinamiku. Un šis ir tikai viens no piemēriem. Un es e, gribēju beigt ar kādu ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Tātad informācija patērētājam. Mēs prasam, ka ceļojuma aģentūras vai mutiski vai arī rak, rakstiski rezervācijas brīdī informē pasažieri. Un ja pasažieris ir ar mieru uh, lidot ar melnajā sarakstā iera, iekļautu avio sabiedrību, tad viņš vai viņa zaudē tiesības uz kompensāciju. Uh, bet, nu, paldies par uh, to, ka devāt man iespēju izteikties. Es vairāk uh, nekavēšu jūs. Paldies! Paldies, līdz ar to mēs beidzam debats par šo jautājumu. Jautājums par reglamentu Obermaiera kungam vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es runāju saskaņā reglamenta 73. pāntu es attiecībā uz šo notikumu, kas notika plenāra sēžu zālē pirms tačām minūtēm. Jūs uh, pieteicāt Hansu Pēteru Mārtinu. Viņš bija šeit pie mums, un viņš vienkārši nedaudz nokavēja savu stāšanās laiku. Viņš pacēla vienkārši roku, lai mūs pasveicinātu. Tieši tāpēc es eh, gribētu aicināt, lai jūs reaģētu uz šo nepietnācīgo attieksmi no Hans Pētera Mārtina puses. Vai jūs varētu varbūt pārbaudīt, vai tas tika arī ierakstīts, vai to ierakstīja televīzijas kameras? Es uzskatu, ka tas aizskar deputātu cieņu. Jā, mēs eh, ņēmām vērā jūsu komentāru, mēs eh, to izskatīsim un paskatīsimies, kas būtu darāms lietas labā. Lielas paldies, tagad varam pievērsties eh, darba kārtības.